Uh, jauka pēcpusdiena visiem kolēģiem. Mēs esam atsākuši mūsu sēdi. Vēlētos atgādināt, ka vakardienas sēdes protokols ir visiem pieejams. Vai kādam būtu kas piebilstams vai iebilstams par vakardienas sēdes protokolu? Ja nē, tad esam vakardienas sēdes protokolu apstiprinājuši. Un tagad uh, ķersimies.